if you're ready, you can start. You may start, please. Merci, uh, Madame la Présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies, ka, dodat, ka devāt man šo iespēju atklājā ar savu prezentāciju, stāvēt savu kandidatūru šomēr, tas man ir liels gods. Savu prezentāciju likšu jums priekšā trijās valodās. Lūk, manas kandidatūras spēcīgākie punkti ir šādi. Pirmām kārtām saistīts ar to, ka es uzsvēršu savā darbā atjaunotni un novatorismu vienlaicīgi, aizstāvot klasiskās tiesības, kā piemēram pilsoņu tiesības, vienlaicīgi pārējot pie jauniem izaicinājumiem, ar ko sabiedrībā sastopamies. Otrs mans, mans stiprais punkts būs tas, ka Man ir profesionāla kvalifikācija, esmu strādājis par ombudu federālā līmenī Beļģijā. Un no 97. gada līdz 2005. gadam īstenoju šo darbu. Šobrīd esmu Brīgas universitātē profesors. Un tur mācu arbitrāžu un alternatīvu strīdu risināšanas metodas priekšmetu. Trešais mans pozitīvais punkts ir tas, ka esmu jurists pēc izglītības, labi pazīstu likumus, zinu, kā tos piemērot, kā tas notiek, un domāju, tas ir ļoti būtiski, lai ieņemtu šo Eiropas ombudu amatu. Kā jurists un kā juridiskais eksperts. Vienmēr esmu redzējis likumus kā instrumentu, kas ir pilsoņu rīcībā un nevis otrādi. Un domāju, ka tieši juristi ir tie, kas varētu vislabāk kandidēt uz šo amatu tā, un daudzās. Un tā tas ir daudzās uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur viens no, viena no prasībām šī kandidāta, šī amata ieņemšanai ir jurista izglītība. Ceturtais, mans spēcīgais punkts būs manas padziļinātās, ļoti plašās zināšanas par Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām. Esmu strādājis ar ļoti daudzām institūcijām Strasbūrā, Luksemburgā, Briselē, Kopenhāgenā. Esmu darbojies arī ārpus Eiropas, sadarbojoties Rermed un kooperā sadarbības ģenerāldirektorāti ietvaros. Esmu publicējis vairākus rakstus par Eiropas Savienību un to, kā Eiropas Savienība darbojas spēcīgi, un visbeidzot piektais mans stiprais punkts ir tas, ka, var, ka protu piecas Eiropas Savienības valodas. un saprotu vēl divas. Es tiešām domāju, patiesi domāju, ka ka respekts pret katras nācijas identitāti un valodu ir ļoti būtisks punkts, kam jābūt Eiropas Savienības pašā degpunktā. Tostarp arī tādā amata kompetencēs, kāds ir Eiropas ombuds. Tas ir ļoti svarīgi. Vēl viens svarīgs uh, punkts, ar, kāpēc esmu piemēram šim, šai, šim amatam, ir tas, ka esmu starp dažādām paudzēm. Man ir 49 gadi, tūlīt man būs 50. Tas ir vecums, kurā, zinām, pieredze jau ir uzkrāsies tajā pašā laikā. Nesmu vēl pārlieku vecs, tāpat laikā esmu atvērts jauniem izaicinājumiem, jaunām dvesmām, esmu gatavs šos izaicinājumus un problēmas risināt. Tas ir tāds vecums, kas ir starp pa vidu starp divām svarīgām paudzēm. Un domāju, ka tas ļoti nozīmīgi. Tālāk runātājs turpina flāmu valodā. Domāju, ka es uzskatu, ka Eiropas ombudam ir ļoti svarīga loma stiprinot demokrātisko pārvaldību Eiropas Savienībā. Ir svarīgi kļūt par galveno protagonistu pilsoņu aizsardzības procesā tos aizsargājot pres administratīvās objektivitātes trūkumu, ir jāsaprot, ka Eiropas ombuda loma ir nedaudz vājākā nacionāla ombuda loma, bet arī Eiropas ombudam šeit ir jābūt, tam jāpalīdz Eiropas parlamentam, tam ir centrālā loma Eiropas Savienības demokratizācijas procesā. Eiropas parlaments, kā jūs to ļoti labi zināt, labāk par mani, ir ir, eh, Eiropas parlaments ir tā institūcija, kam ir vislielākā leģitimitāte visā Eiropas Savienībā un visu iestāžu vidū. Uh, Turklāt domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka nodrošinam demokrātisku procesu visās Eiropas Savienības iestādēs. Otrs punkts attiecībā uz Eiropas ombudu funkcijām ir tāds, ka Eiropas ombudam vajadzētu pārliecināties trīs būtisku principu īstenošana Eiropas administrācijas darbā. Pirmām kārtām pārskatāmība. Pārskatāmībai jābūt galvenai īpašībai šajās Eiropas Savienības darbībā, tā kā tas noteikts pirmajā Eiropas Savienības līguma pantā. Un tas nozīmē, ka visām Eiropas iestādēm jādarbojas pārskatāmi. Te jābūt galvenai prioritātei iestāžu darbā un ombudu darbā. Tālāk atbildības uzņemšanās, jeb pārskatām, pārskatu sniegšana. Tas ir galvenais, jebkuras publiskas valsts administrācijas darba daļa. Mums jāstiprina šī atskaitīšanās spēja. Eiropas iestādēs. Un trešām kārtām un trešām kārtām pakalpojumu kultūra. Pakalpojumu kultūrai ir jāuzlabojas Eiropas Savienības iestādēs. Pakalpojumu kultūrai būtu daļai no šīs publiskās administrācijas sistēmas un katra ierēdņa darbības pamatā. Un trešais galvenais, tam, tas ir trešais galvenais mērķis. Un galvenais mērķis Eiropas Savienībā ir stiprināt Eiropas Savienības līmenī pamatiesības. Tam jābūt kā piemēram pamatiesību hartas īstenošanā vajadzētu iesaistīties tādu lietu risināšanā, kas saistīts ar diskrimināciju, tam jācīnās par nediskriminēšanu, uh, uz dažādiem pamatiem, gan dzimumu, gan daudzveidību, jādomā par citiem invaliditātes jautājumiem, solidaritāti un tam līdzīgi. Turpmāko piecu gadu laikā pie šiem jautājumiem ļoti aktīvi jāstrādā. Ceturtā joma, kurā ombudam aktīvi jādarbojas, ir jaunas reformas, priekšlikuma reformām, kas ļautu uzlabot to, kā darbojas Eiropas Savienības iestādes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka notiek uzlabot apmācība attiecībā uz Eiropas Savienības ierēģiem, tā lai pilsoņi būtu, tiktu atbilstīgi aprūpēti. Jāpārliecinās, ka šie labsdarbības principi tiek plaši atbalstīti Nu, un trešām kārtām, visbeidzot, mums nepieciešams pārliecināties, ka tiek novērts jau kāda veida demokrātiskais deficīts. Un pilsoņiem ir jāpietuvinās Eiropas Savienības iestādēm. Ja strādāsim pie visiem šiem principiem, ko esmu norādījis, tad tādā gadījumā vajadzētu ļaut, vajadzētu nonākt pie tā, ka pilsoņi jūtas tuvāk Eiropas Savienībai. Turklāt domāju, ka ir labi, pārliecināties, ka Eiropas ierēģi daudz labāk apzinās par savu lomu šai darbā, jo viņi ir tas lodziņš, pa kur Eiropas pilsoņi var ieskatīties Eiropas Savienības administratīvajos kuluāros, un tieši tā novērsīsim demokrātijas deficītu. Un domāju, ka administrācija var strādāt pie, pasa pie pasākumiem, kas ļautu uzlabot Eiropas darbības struktūru svarīgi pirmām kārtām īstenot labu administratīvo kodeksu un tā īstenošanu ne tikai iestādēs, bet arī visās aģentūrās Eiropas Savienībā. It īpaši tāpēc, ka lēmums šās jau tika pieņems 2008. gada oktobrī. Vēl viens punkts. Ombudam jāiz, būtu jāizveido kopējs labas administratīvās uzvedības kodeks, un tāpēc ir vajadzīgs starpiestāžu dialogs, lai izstrādātu šādu te kodekstu, kas būtu kopīgs visām Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām. Turklāt gribētu veidot arī plašāku definīciju, ko nozīmē ne, nepareizība kļūdaina administrācija. Un tas varētu uh, tikt definēts kā labas administrācijas principu pārkāpums. Turklāt gribētu uh, īstenot, lab, iecelt arī attiecīgu personu, kas pārliecinātos par labas administrācijas īstenošanu. Un te gribētu atbalstīt Kašman kungu ziņojumu, ko izstrādājis jūs komitē. Tas bija izcils solis īstajā virzienā, un tur tika runāts par šāda veida novatorismu un pasākumiem. Un visbeidzot, Eiropas ombudam ir jāuzrauga Eiropas Savienības pamatiesību hartas īstenošanu, kā jau to teicu, tad domāju, ka tas ir ļoti svarīgi uzskato par svarīgu darba punktu. Tālāk vēl kādas rīcības vajadzētu īstenot Eiropas ombudu birojam. vajadzētu palielināt Eiropas ombuda dienas atpazīstamību. Ļaujiet man iepazīstināt ar pāris skaitļiem. Ir palielinājušies sūdzību skaits laikā no 23. līdz 28. gadam par 28,5%. Ja skatāmies uz to, kā palielinājies pieļaujamo prasībām atbilstošo sūdzību skaits, tas ir tikai plus 15%. Tātad, ja mēs ņemam šīs eh, sūdzības sadalīt uz iedzīvotājiem, tad šis pieaugums ir tikai viens process ombudam vajadzētu pārliecināties, kas runā par visām, par visām sūdzībām, ko saņēmis ombuds, tad sals ir bijis pats samazinājums - mīnus 16,3%. Savukārt budžets ir pieaudzis par 48% Eiropas ombudam. Tas nozīmē, ka nepieciešams informēt pilsoņus par savām tiesībām, vērsties pie Eiropas ombuda. Un tāpēc domāju, ka vajadzētu īstenot pastāvīgi informācijas kompaņu attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, vienlaicīgi gan darboties arī pie starpniekiem, kas strādā ar Eiropas pilsoņiem, vajadzētu nodrošināt ciešāku sadarbību ar plašaziņas līdzakļiem, jo tieši šie plašaziņas līdzakļi palīdz uzlabot uh, iespējas aizsniegt pilsoņus, informēt viņus, lai tā panāk to, ka viņi mūs sadzird. Vajadzētu līdzdarboties konferencēs un semināros, radzīt, radīt decentralizētu uh, delegāciju tīklu Tas neko nemaksātu, jo, tad, protams, tas viss notiktu sadarbības pamatiem, sadarbojoties ar Eiropas komisijas pastāvīgajām pārstāvniecībām, nodrošināt eh, pārstāvis parlamentos un citos Eiropas informācijas centros. Un, turklāt, es gribētu ierosināt parlamentam administratīvos lēmumus pieņemt tādā veidā, kas norādītu uz iespēju atsaukties uz Eiropas ombudu tieši tā, kā tas, piemēram, notiek datu aizsardzības uh, tiesību aktos. Palielinot in informāciju par Eiropas ombudu, vienlaicīgi jāstrādā arī pie pilsoņu informēšanas tajā brīdī, kad tiek, kad viņi iesniedz sūdzības. Tāpēc vajadzētu izveidot elektronisko sistēmu, kas palīdzētu izfiltrēt uh, sūdzības jau iepriekš. Mums jāsamazina šo neizskatīto, jeb prasībām neatbilstošo sūdzību skaits. Šobrīd 85% no sūdzībām mm, netiek izskatīti, jo tie iestiek, iesniegt, ne, šī sūdzība tiek iesniegts neatbilstīgi. Turklāt vajadzētu izveidot uh, interaktīvas vadlīnijas visam Eiropas Savienības struktūram, un tos vajadzētu ievietot uh, visās Eiropas Savienības iestāžu mājaslapās. Tālāk Man ierosinājumi ietver arī stiprināt sadarbību starp Eiropas ombūdu un citām interesantām pusēm, piemēram, ar deputātiem, jums deputātiem. Vai jūs zināt, ka mazāk par vienu desmito daļu no visām sūdzībām uh, iesniedz deputāti. Deputātiem arī ir tiesības sas, saskaņā ar tie, līgumu iesniegt sūdzības Tādējādā veidā replicējot savā vēlēšana apgabalā dzirdēto, jūs viņu vārdā varat šīs sūdzības iesniegt, un e, embodam līdz ar to, manuprāt, vajadzētu šo sadarbību uzlabot un vienkāršot veids, kādā deputāta var iesniegt sūdzības. Tālāk, protams, Eiropas ombudam jāuzlabā sadarbība ar jūsu komiteju. Sadarbība, protams, jau notiek Tā bijusi lieliska, bet domāju, ka vajadzētu izvairīties arī no darba pārklāšanās un šo sinerģiju abu iestāžu starpā palielināt. Tā, lai nenotiek uh, darba duplicēšanās. Tālāk jās, jāstiprina arī sadarbības starp Eiropas ombudu un citām komitejām. Starp Eiropas ombudu un nacionālajiem un reģionālajiem ombudiem un to lūgumrakstu komitejām. Šāda sadarbība pastāv, bet tās nav, tā nav pietiekama. Vai jūs zināt, ka 2008. gadā tikai astoņas Tikai, tikai astoņi gadījumi tika izskatīti kopā ar reģionālajiem ombudiem un nacionālajām iestādēm šajā jautājumā. Tikai astoņi gadījumi, un domāju, ka tas nav pietiekami. Domāju, ka mums šī sadarbība un sinerģija ir jāintensificē. Turklāt domāju, ka lielākai sadarbībai vajadzētu pastāvēt ar Eiropas ombudu un Nacionālajām cilvēktiesību aizsardzības komitejām lai varētu īstenot jauno, nu jau saistošo cilvēktiesību ha pamatiesību hartu. Turklāt jāsadarb, jās, jāstiprina sadarbības starp Eiropas parlamentu un Eiropas kopienu tiesu. Ombuds ir izsniedz rekomendācijas, un tādā gadījumā, ja tās tiek apstiprināts, tad tādā gadījumā šī sadarbības rezultātā tās varētu īstenot dzīvē. Turklāt, visbeidzot, rīcība, kas būtu jāizteno ombudam, ietver šādas, šādas darbības un tas saistīts ar ombudu darbu uzlabošanu. Eiropas ombudam, manuprāt, vajadzētu stiprināt pārskatu par 226. un 228. panta izman piemērošanu Eiropas komisijā. Tur tiek runāts par pārkāpumu procedūrām, kā jūs jau droši vien labi zināt. Tas ir ļoti svarīgs Eiropas eh, labākā regulējuma proje projekta daļa. Uh, Eiropas ombudam jāspēj izvērtēt gan procedūrās, gan saturiskie elementi šādos gadījumos. Eiropas ombudam turklāt vajadzētu, manuprāt, samazināt laiku, kas nepieciešams, lai izskatītu sūdzības. Tas jau ir samazināts vidējais garums 13 mēneši, bet joprojām eh, ir, ir gadījumu, kad, piemēram, vajadzīgi 18 mēneši, lai izskatītu sūdzību, tas jāsamazina, šis laiks jāsamazina. Turklāt Eiropas ombudam vajadzētu sistemātiski sekot līdz tam, vai ombudu kritiskās piezīmes attiecībā uz nepareizu administrāciju tiek pēc tam īstenots, ņemts vērā, un vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz Eiropas iestādēm šādos gadījumos. Un visbeidzot, Eiropas ombudam vajadzētu intensificēt vienkāršākas eh, iz, izstrādes procedūras veicināšanu, tā lai risinājumi tiek panākt uz vienpratības pamatiem. Esmu pie tā strādājis savā valstī, jo tas bieži vien ir ļoti svarīgi. Bieži vien daudz sūdzību gadījumā tā atrisināt situācija ir daudz vienkāršāka. Paldies, priekšādātājs kundze! Un lūdzu, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Grazie. Eh, allora, preme il dibattito. Eh. Paldies. Un tālāk es dodu vārdu jautājumu uzdošanai Grunī kundzei. Paldies, Manet kungs. Jūs mums izklāstījāt daudzas lietas, bet es gribētu dzirdēt vairāk par jūsu prioritātēm kādas jums būs e, gadījumā, ja jūsu mandāts tiktu apstiprināts kā Eiropas ombudam? Un vai jūs mainītu Eiropas e, Savienības ombuda statūtus? Un vai Eiropas Savienības institūcijas dara pietiekami, lai uzlabotu savus pakalpojumus pilsoņiem? Saskaņā ar līguma nosacījumiem un kādus trūkumus jūs šobrīd saskatāt pašreizējā ombudu darbībā un kādi būtu jūsu plāni? Jūsu plāni ir diezgan ambiciozi, bet es domāju, ka visu reizē izdarīt būtu diezgan grūti. Oh, un kā jūs saskatāt sadarbību ar līgumrakstu komiteju? un sadarbība ar citām institūcijām. Paldies, Bostināru kungs, lūdzu. Monēta kungs. Mūsu komiteja ar bažām vēroja faktu, ka 2008. gadā 36% bija saistīti ar atklātības un caurskatāmības trūkumu, atteikumu saņemt dokumentus, atteikumu saņemt informāciju kā saņemt, eh, kā darīt kaut ko lietas labā, lai palielinātu pilsoņu uzticību. Paldies, Hankis kundze. Paldies, Monēta kungs. Es gribētu jums uzdot tikai dažus pavisam īsts jautājumus. Tas ir saistīts ar to, ko jūs ļoti pārliecinoši stāstījāt par to, ka viens no jūsu mērķiem ir uzlabot ombuda bīroja un institūta kā tāda prestīžu. Jo mēs visi esam aicināti kalpot pilsoņiem, bet, lūk, šis tēls varbūt nav vienmēr perfekts. Un ko jūs esat paredzējis, lai nodrošinātu to, ka jūs nesāksiet izlasīt jums tīkamākus un mazāk tīkums pārs pārkāpumus, kuriem pievērst izman, e, uzmanību. E, kā jūs nodrošināsiet to, ka nevienam neradīsies e, sajūta, ka viņu, teiksim, problēmas tiek uztvērts kā kaut kādas otršķirīgas, salīdzinot ar kādām varbūt citām. Tālāk runājot par liederīgu dinamismu, man ļoti patīk šī sādaļa. Vai jūs jūties pietiekami spēcīgs, lai nodrošinātu to, ka jūs iedziļināsieties jautājumiem, kas ir saistīti ar korupciju? Pat tajos gadījumos, ja šī korupcija e, ir vērojama visaugstākajos pārvaldes līmeņos. Tālāk brīvības, drošības un tiesiskuma jautājumi. Uh, šīs lietas nav pretrunīgas, taču tā bija, tas bieži norisinās paralēli. Un mūsu komiteja ir atzīmējusi, ka tiesību sargājošo uh, iestāžu darbā un, teiksim, ciņā pret terorismu notiek uh, dažādi pārkāpumi. Jā, protams, šīs jomas ir ļoti svarīgas, bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka arī šie pārkāpumi būtu jāizskata. Ko jūs domājat par šo ļoti jūtīgo jomu? Ceturtais jautājums. Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās būs arī jauna lūguma rakstu forma Un ko jūs arī domājat par nacionālajām etniskajām uh, minoritātēm? Piemēram, Slovākijā Ungāri nevar runāt savā nacionālajā, savā dzimtajā valodā, jo pieder pie citas etniskās grupas. Ko jūs domājat par šiem jautājumiem? Paldies! Paledēlī kundze tālāk. Eh, paldies, Manet kungs, par jūsu prezentāciju. Jūsu prezentācija bija ļoti dinamiska un interesanta. Vienkārši uzklausīt jūsu viedokli par Eiropas ombudu darbu. Vienkārši jautājums, kā jūs varēsiet pātrināt sūdzību izskatīšanas ātrumu? Jūs runājāt par to, ka nepieciešams to saīsināt. Hārkins kundze. Paldies priekšsēdētāji. Un labvakar, monēta kungs. Paldies eh, par jūsu šo te padziļināto praktisko uh, prezentāciju. Man ir virkni jautājumu, tie vairāk vai mazāk eh, prasa ar piemēriem ilustrēt dažas no lietām, par kurām jūs runājāt. Piemēram, pārēj no klasiskajām juridiskajām, teiksim, vai tiesiskajām normām uz uh, kādu jaunu formu, ko jūs ar to domājat. Jūs runājāt arī par atšķirībām starp anglosakšu uh, tiesisko sistēmu pretstatā kontinentālajai. Varbūt jūs par to varētu drusku dziļāk parunāt. Jūs runājāt arī par to, ka likumam vienmēr jākalpo pilsoņiem. Vai jums ir kas konkrēts, minams kādu konkrē, kāds konkrēts uh, Eiropas Savienības likumdošanas akts? Tālāk mans ceturtais jautājums par to, ko jūs sacījāt par sliktu administrāciju un par to, ka vajadzētu paplašināt šo definīciju. Es tur tā īsti neuztvēru, varbūt jūs to varētu man atkārtot. Un jūs runājat par to, ka ir nepieciešama paplašināta sinerģija starp ombudu un uh, starp uh, mūsu komiteju. Es domāju, ka jūs šeit konkrēts lietas domājat, un es labprāt par to dzirdētu. Grazie, Honorevole Auken. Paldies. Aukens kundze. Es arī vēlētos pateikties jums par jūsu uzstāšanos, un īpaši par pēdējo punktu, tas viss izklausās ļoti daudzsološi. Jūs sacījāt, ka uzlabosiet procedūru um, ievērošanu, par to, kā komisijas lēmumi tiek īstenoti, vai jūs varbūt cīkāk varētu paskaidrot, kā jūs, piemēram, pēc būtības uh, no, uzraudzīsiet komite, komisijas ziņojums? Jūs arī sacījāt, ka parlamenta deputāti ļoti reti izmanto savas tiesības vērsties pie Eiropas ombuda. Kur ir tie gadījumi, kur jums mūsu pietrūkst, kur mēs būtu varējuši labāk veikt savus mājas darbus? Jo mums ir lūk šīs te īpašās tiesības vērsties tieši pie Eiropas ombuda, tātad jūs faktiski norādāt Eh, ka šis ir trūkums, un jums droši vien ir konkrēts lietas, kur jūs zinat, kur mēs vienkārši esam zaudējuši labas izdevības. Un es labprāt gribētu zināt, kur mēs savu darbu neesam paveikuši atbilstoši. Paldies, Sala Franks kungs. À, es atvainojos, Sala Vrakos kungs. Jā, paldies, Monē kungs. Jūs runājat par līdzsvaru attiecībās ar pombūdu un lūgumrakstu komiteju. Un es domāju par to, kā jums šķiet, vai institucionālā ziņā šeit pastāv kāda problēma, vai, piemēram, nav atbilstošas mēdī atspoguļojuma ombuda darbam un tā tālāk. Tātad lūdzu Vārds atbildēm. Jā, priekšsēdētāji ļoti daudz jautājumu. Paldies par eh, to, ka jūs tos uzdevāt. Paldies Grunikundzei. Atbildot uz jūsu jautājumiem, norādīt, teiksim, kaut kādas prioritātes. Es domāju, ka tas ir grūti, jo ļoti daudz jautājumu, kas ir prioritāti, varbūt dažādos līmeņos, bet šķiet, ka daudzi ir prioritāri. No manas puses, ja man jāidentificē viena prioritāte, tad tā būtu nodrošināt pilsoņu tiesības, eh, iesniegt sūdzības ombudam Un tai ir jābūt galvenai prioritātei, lai būtu izve tiktu izveidot ļoti skaidra procedūra. Ombudu birojas pastāv jau 14 gadus, Eiropas Savienības ombudu birojas. Un mm, tās sāk izskatīt ar vien sarežģītākas lietas, bet daudzās valstīs, eh, paskatoties, kādi ir ombudu darba rezultāti, tad faktiski tie ir iespaidīgāk nekā Eiropas Savienības ombuda darba rezultāti. Uh, Un ir diezgan zems tātad šis eh, skaits eh, lietu, kas tiek eh, iesniegts atbildstīgi, un, piemēram, ja tas tā notiktu nacionālajos ombuda birojos, tad faktiski ombuds nemaz nevarētu attaisnoties par, par, par tik zemu atbilstoši noformētu um, sūdzību skaitu, kas tiek iesniegts. Un līdz ar to. Um, beigu beigās mēs varam nonākt pie situācijas, kad mums ir pārāk daudz darba, ja mēs attiecīgi nenospraužam kaut kādas robežas. Bet eh, ir, tā ir, manuprāt, problēma, ka ombuds saņem sūdzības, no kurām ļoti neliels skaits ir tādas sūdzības, eh, par kurām viņš tiešām būtu atbildīgs, par kur izskatīšanu viņš būtu atbildīgs. Uh, varētu jau rasties tāds uh, vienkāršots iespējas, ka mm, tas birojiem izmaksā arvien vairāk un vairāk, lai izskatītu pilsoņu sūdzības, bet izskatāmo sūdzību skaits ir daudz par mazu, lai attaisnotu budžetu. Es eh, labi pārzinu situ, situāciju Beļģijā. un cilvēki īstenībā diezgan vāji mūs pazīst Beļģijā, un tam arī bija savi iemesli. Man liekas, cilvēki ir jāinformē daudz aktīvāk par dažādiem uh, iesniegšanas kanāliem, tā skaitā arī pa e, elektroniskiem kanāliem caur uh, tīmekļu vietnēm, un es domāju, šeit mums ir ļoti daudz darāmā. Es nedomāju, ka mums vajadzētu mainīt ombudu piroju statūtus un vispār ombudu institūtu statūtus. Kādreiz es aicināju to darīt pirms trīs gadiem, bet pašlaik eh, pašu institūciju labad es varētu teikt, ka jaunajos statūtos ir iekļauts tās pārmaiņas, kuras es tajos vēlējos redzēt, un tādēļ es varu tikai uh, apsveikt pašreizējo ombudu par to, ko viņš ir izdarījis, lai to ieviestu. Trešais un ceturtais pants statūtos ļauj ombudam uh, atļauj piekļūt eh, tātad arī eh, konfidenciāliem dokumentiem. Un eh, īstenībā tas ir ļoti vērtīgs iegūms, jo dalību valstīs ne visās ombudam ir šādas iespējas. Un, protams, patīs konfidenciāla informācija arī tiek paturēta kā konfidenciāla, nestoties uz to, ka pieeja ombudam ir atļauta. Uh, Jo, piemēram, ja mēs izskatām kādas slikti vadītas, teiksim, organizācijas darbu, un viņiem būtu iespēja lemt par to, vai informācija izskatām par konfidenciālu un neizpaužam vai nē, viņi tādā gadījumā ir iesaistītā interesētā puse, bet ombuds rīkojas neitrāli. Un uh, faktiski uh, Eiropas Savienībā ir rasts arī ļoti lielisks, līme, ļoti lielisks risinājums situācijai par situācijā, kurā ombudam ir iespējas tieši uh, dažādas, teiksim, ļoti nopietnas lietas, kas saistīts ar sliktu administrāciju, iesniegt Eiropas kopienu tiesai izskatīšanai. Uh, un arī ties, arī parlaments varētu aktīvāk iesaistīties šajā darbā un tādā veidā rīkoties. Runājot par šādu plašu programmu, kā es runāju, jā, es saprotu, ka es esmu diezgan mm, ambiciozs, ambiciozs noskaņots izvirzu ļoti tālijošus mērķus uh, jo esmu pārliecināts, ka ombuds jebkurā līmenī, vai tas būtu vietējais vai valsts vai Eiropas Savienības, var strādāt līdz noteiktam ļoti augstam līmenim, un nekad šis līmenis nav tāds, kā nevarētu vēl turpināt to pilnveidot. Un uh, tā kā man būtu pieci gadu periods, ja man ievēlētu, es varētu e, realizēt to divos veidos. Pirmkārt, izmantojot savus 36 biroja darbiniekus pietiekoši efektīvi, lai pareizos cilvēkus, e, pa, lai nodrošinātu to, ka pareizie cilvēki, īstie cilvēki ieņem īstos amatus, jo ļoti svarīgs šeit ir tas, cik kvalitatīvs ir darbs, cik lielā mērā tas ir komandas darbs. Jo nav iespējams šādu programmu realizēt, ja jūs neveidojat sinerģijas un nav vēlmes sadarboties starp Eiropas Savienībā eh, esošajām organizācijām, institūcijām un tā tālāk. Un, protams, ka mums ir jākontaktējas ar visiem cilvēkiem, kas var uh, strādāt šajā darbā. Kad es biju ombuds Beļģijā, es biju tā kā peramais zēns, jo, jo, protams, ka daudziem nepatika ir kāds, kas uh, var skatīties viņam pār plecu. Uh, Un e, mēs skaidrojam, ka mēs neesam šeit, lai kādu uzraudzītu, bet mēs esam cenšamies e, palīdzēt viņam uzlabot e, to, kā viņi veic savu administratīvo darbu. Un tad faktiski šī ir situācija, kad uh, ieguvējs ir abas puses. Ieguvējs ir gan ombudu birojas, gan institūcijas. Uh, tālāk sadarbība ar. Uh, Jūs komiteju tos atbildēšu nedaudz vēlāk, šo jautājumu uzdev trīs cilvēki, un, un es negribētu radīt iespaidu, ka es atbildu tikai uz jūsu jautājumiem. Um, Mr. Bostināru. Bostināru, kungs, lūdzu, šķiet, ka jūs jautājat angliski. Jā, tiešām 36% attiec uz atklātības un caurskatāmības trūkumu, uz atteikumu saņemt dokumentus un atteikums saņemt informāciju. Tas ir ļoti daudz, un tas ir daudz vairāk kā proporcionāli, tas ir dalība valstu līmenī. 36% ir daudz par daudz. Vai par to būtu jāstrauc? Es domāju, ka jā jo tas skaidri norāda uz to, ka ombudam un uh, eh, 14 gados iepriekšējā ombudu to nav izdarījuši, tātad šo te cīņu par uh, caurskatāmību. Un to ievērojam palīdzēs uzlabot jaunais līgums, kur precīzi ir norādīts, Eh, ko cilvēks var darīt, ja saņems eh, pieprasīto informāciju. Pirmā alternatīva ir vērsties tiesā, otra doties pie ombudu. Un es domāju, ka ir svarīgi nodrošināt Eiropas pilsoņiem, lai viņu tiesības uz informāciju patiešām tiktu nodrošināts. Kā palielināt uh, atklātību un kā samazināt sūdzību skaitu par tās trūkumu. es domāju, sadarbība un informētība. Mums ir nepieciešams turpināt runāt un informēt par to, cik tas ir svarīgi. Un tā nav nejaušība, ka līguma pirmais pants uh, to faktiski novieto visas Eiropas idejas centrā. Uh, jo es tieši tāpat kā jūs apzinos, ka pastāv šī plaisa starp Eiropas Savienības institūcijām un parasto pilsoni, un līdz ar to trūk šīs uzticēšanās, kā mēs to varam samazināties, samazināt, eh, kā šo plaisu var padarīt šaurāk, un tieši tādēļ es sacīju, ka ir nepieciešama pastāvīga apmācība, kuras centrā ir lūk šis apmācāmais. Uh, ir svarīgi, lai tas nekalpotu kaut kā, lai mēs nekalpotu kaut kādu institūciju labā, bet gan pilsoņa labā. Un nodrošināt viņam tiesības, kā to nosaka Eiropas līgums. Un faktiski ir svarīgi, lai ierēģi to arī zinātu un būtu informēti Un ir svarīgi, lai tas notiktu gan institūcijās, gan uh, e, dalībvalstīs. Diemžēl šī prioritāte uh, e, nav, kas manuprāt ir prioritāte, nav bijusi pietiekami prioritāra, un sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Kā sadarbojoties ar visām aģentūrām, e, svarīgi sadarboties ar visām aģentūrām. Es esmu runājis ar uh, Eiropas investīcijas, investīcija bankas vadītāji un um, mēs esam runājuši, teiksim, par to, kā tas notiek, kā labāk šīs te uh, sūdzības izskatīt, kā tās pirmkārt saņemt. Un tāpēc es esmu sacījis, ka atklātība ir ikdienas darba uh, pats svarīgākais elements, un to iestādes un institūtīs nevienmēr uh, E, saprot. Tāpēc es nepārtraukti esmu aicinājusi uz lielāku atklātību. Legal constraints or binding rules which are then to be e, juridiski šķēršļi vai saistoši noteikumi, kurus tad vajadzētu īstenot un kurus vajadzētu apstiprināt iestādēm? Yes, Mrs. Um, to answer to Mrs. Hankis. Yeah. Yeah, yes, okay. M Mrs. Hankis. Hankis skundze. Jūs arī uzdevāt vairākus jautājumus, un bija runa par tēlas podrināšanu ombudam. Es negribētu likt pārāk lielu uzsvaru uz ombudu. Es neuzskatu, ka šai institūcijai būtu jābūt labi pazīstamai. Es lieku lielāku uzsvaru uz eh, pilsoņu tiesību aizsardzību. Es uzskatu, ka tieši tas ir galvenais, un to vajadzētu visiem arī labāk zināt. Jūs uzdevāt ļoti interesantu jautājumu, interesantu nozīmē ļoti svarīgu. Jūs jautājāt, kā nodrošināt tiesību vienlīdzību. Tā ir eh, ombuda galvenā funkcija. Ombudam ir jānodrošina, lai tiesības tiktu ievērotas, lai tās tiktu vienlīdzīgi ievērotas. Esmu jurists, esmu uzrakstījis daudz publikāciju par vienādību. Šis termins atšķiras paraštiesībās un kontinentālo tiesību sistēmā. Šeit nav runa par vienlīdzību, šeit jau vairāk ir runa par vienādību, par solidaritāti. Kā nacionālais ombuds esmu domājis par šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka valsts dienestā mēs nespējam uh, nodrošināt savas funkcijas, ja nenodrošinam šo vienlīdzīgu, šo taisnīgumu. Man šis termins liekas ļoti būtisks. It īpaši valsts dienestā, jo tieši te ombuds var pildīt savas funkcijas, lai nodrošinātu valsts administrācijas darbu. Taisnība. Nē, esmu runājis par cīņu pret korupciju. Arī tā ir viena no galvenajām ombuda funkcijām, tāpat kā Olaf funkcija un arī citu iestāžu funkcija. Šeit atvirst, pievērsīšos atkal Grunīkundzes jautājumam. Esmu ļoti priecīgs, ka jaunajos ombuda statūtos ir paredzēta iespēja nosūtīt eh, civildienas ierēdni uz attiecīgo institūciju ja ir atklāts, ka šis ierēnis ir bijis korumpēts. Es domāju, ka iestāžu tēlu nopietni grauj korupcijas skandāli. Mēs nevaram sagaidīt, ka šie tūkstoši cilvēku būs pilnīgi tīri un skaidri un godīgi. Tomēr ir jāatcerās, ka uzticēšanās līmenis iestādēm var krasi samazināties viena korupcijas gadījuma dēļ. Tieši tādēļ mums ir jābūt ļoti modriem un jācenšas izskaust korupciju. Bet es domāju, ka vēršanās pret korupciju un korupcijas novēršana ir ļoti būtiska. Mums ir jācenšas novērst korupciju jau tās saknē, tā lai pilsoņi patiešām uzticētos veidam, kā mēs strādājam. Brīvība un drošība. Šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Es pilnībā jums piekrītu. Tomēr Dažkārt ierēģi vai politiķi var piešķirt vienam no šiem iedzieniem lielāku nozīmi nekā otram. Tieši tāpēc mums ir jādomā, kā sasaistīt šie, šos jautājumus. Ombudam ir jābūt pietiekami modram, lai nodrošinātu, ka drošība tiek nodrošināta, bet tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī pilsoņu brīvības, tās nedrīkst pārkāpt. Šis jautājums mums ir, mūsu prāts ir aizņēmis vairākus gadsimtus, un noteikti daudz gadsimtus mēs vēl par to domāsim. Bet eh, es domāju, ka Eiropā ir pietiekami daudz iestāšu, kas ir modras, kas ierobežo Eiropas politiķus lai viņi drošības dēļ ne, nes, nesākt pārkāpt eh, pilsoņu brīvības. Pēdējais mazākuma tautību tiesību pārkāpumi. Saprotu, ka jūs šis jautājums ļoti uztrauc. Manā valstī mazākuma tautībām arī ir liela nozīme. Uh, Jāsaka, ka šajā valstī ir trīs mazākuma tautības. Tas nozīmē, ka es pārzinu šos jautājumus un esmu apņēmies šos jautājumus risināt. Visus deviņus gadus esmu centies nodrošināt, lai mazākumtautību tiesības tiktu ievērotas. Taču tajā pašā laikā ir arī citas minoritātes, ir diskriminētās grupas, ir lingvistiskās minoritātes, ir eh, diskriminācija uz dzimumu pamata un tā tālāk. Es noteikti turpināšu strādāt pie šiem jautājumiem, ja man tiks dota tāda iespēja. Es atvainojos, Monēta kungs, mums ir eh, jādarbojas ātrāk, savādāk mēs nebeigsim laikā. Paliedēlī kundze, kā pātrināt atbildes sniegšanas laiku? Man prieks, ka uzdevāt šo jautājumu, jo savādāk rodas iespējas, ka es runāju abstrakti un runāju par reālām lietām. Pirmkārt, mums vajadzētu ņemt vērā to, kas jau ir apstiprināts. Pašlaik vidējais laiks ir 13 mēneši. Es domāju, ka mums vajadzētu panākt laiku 12 mēneši. Tādējādi mēs ievērotu Eiropas komisijas 226 un 228 pantu, kur ir noteikts par atbildes sniegšanas laiku. Kā to izdarīt? Tas bija mans pēdējais punkts. Mums ir jāizmanto vienkāršota procedūra un ir jābalstās uz vienprātīgiem lēmumiem. Es Beļģijā jau esmu šādu sistēmu ieviesis. Mums ir jābūt elastīgākiem. Ja mēs esam elastīgāki, mēs varam iegūt laiku. Šo laiku savukārt jūs un arī jūsu pers personāls, jūs darbinieki var izmantot sūdzību izskatīšanai. mums ir jāizdomā viselastīgākā procedūra sūdzību izskatīšanai. Esmu šādu sistēmu ieviesi savā valstī, un es domāju, ka tāda sistēma darboties ar, darbotos arī Eiropas līmenī. Harkins kundze. Es runāju tagad ar Harkins kundzi, nevis Augins kundzi. Atvainojos par man izrunu. Jūs uzdevāt vairākus jautājumus. Nesmu pārliecināts, vai īsti sapratu pirmo jautājumu par klasiskajām tiesībām un jauniem izaicinājumiem, tāpēc uzreiz pievērsīšos otrajam jautājumam. Eiropā ir divas galvenās tiesību sistēmas pārāžu tiesības, jeb anglu sakšu tiesības no vienas puses, kontinentālās tiesības. Es domāju, ka šīs tiesības sistēmas vienotru papildina. Tikko jau teicu Hankisas kundzei, ka es, es Beļģijā esmu attīstījis šo taisnīgumā vai vienādības jēdzienu esmu centies ieviest to savas valsts tiesību sistēmā. Jāsaka, ir bijis ļoti grūti pārliecināt politiķus, parlamentu un pat akadēmiķus par šo jautājumu, taču es domāju, ka šīs princips varētu būt ļoti noderīgs. To vajadzētu ieviest mūsu tiesību sistēmā. Tieši tāpēc es ļoti ticu tam, ka mūsu tiesību sistēmas vienotru papildina. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot abas šīs sistēmas, domājot par to, kā izskatīt sūdzības. Eiropā pašlaik jau ir trīs ombudu paudzes. Pirmā paudze, kas bija Skandināvijas valstīs, pēc diktatūrām dienvidu valstīs izveidojās atkal jauna ombuda paudze, un tad pēc eh, Berlīnas mūra krišanas atkal jauni ombudi. Visi šie ombudi attīstīja atšķirīgus darbības stilus, un es domāju, ka tie viens otru papildina. Es domāju, ka Eiropas ombudam ir jādarbojas balstoties uz šīm divām tiesību sistēmām, jāizmanto abu šo sistēmu priekšrocības kā es definētu sliktu administrāciju. Sodamana kungs pirmais ombuds parlamentam šķiet 1997. gadā rakstīja jau par šo jautājumu. Viņš teica, ka sliktā administrācija ietver saistošu noteikumu vai principu pārkāpšanu. 14 gadus iepriekš es viņam nepiekritu. Es domāju, ka šī definīcija ir daudz platā, plašāka. Slikta administrācija sevi ietver nekur nerakstītu noteikumu vai principu pārkāpšanu, pat ja šie principi vai noteikumi nav saistoši. Neno, slikta administrācija nenozīmē pretiesiskumu. Es domāju, ka mums būtu jāizmanto plašākas, plašāk iedzieni, plašākas definīcijas. Tagad vēlētos atbildēt uz jautājumu par sadarbību starp lūgumrakstu komiteju un Eiropas ombudu. Es vēlētos atbildēt ļoti skaidri. Esmu sekojis līdzi šīs institūcijas vēsturē jau no tās pirmsākumiem. Sodaman kungs, Diamandoros kungs, jūsu komiteja ir sadarbojušies ļoti labi. Šī sadarbība ir acīm redzami uzlabojusies. Es nevēlētos šeit izteikt nekādus pārmetumus vai kaut ko kritizēt. Es domāju, ka šī sadarbība ir daudz labāka kā jebkurā no dalību valstīm. Es domāju, ka šī sadarbība varētu būt pat tāds kā piemērs, eh, ko dalībvalstu parlamenti varētu uh, ņemt. Paldies, Delī kundze jau teica, tad, kad rodas funkciju dubultošanās starp uh, ombudu un uh, lūgumrakstu komiteju, mēs varētu panākt uh, labāku sadarbību, lai vienkārši izvairītos no mm, darba veikšanas divreiz. Es domāju, ka mēs varētu atrast tādus jautājumus, dosē vai sūdzības, kur ir skaidri redzama kolektīva sūdzība, kur ir strādājusi gan lūgumas komiteja, gan ombuds. Mums vajadzētu nodrošināt viedokļu apmaiņu, ja ir runa par vienu un to pašu jautājumu. Aukens kundze. Jūs uzdevāt ļoti svarīgu jautājumu. Juridiski ļoti svarīgu jautājumu. Eiropas ombuds var izvērtēt, kā Eiropas komisija ir piemērojusi 228 un 228 pantu. Es jau teicu, ka šeit nav runa tikai par procedūru, bet arī par priekšmetu, par būtību. Šeit nav runa par varas ļaunprātīgu izmantošanu. Es nevēlētos teikt, ka ombudam vajadzētu kontrolēt, vai Eiropas komisija ir izmantojusi šīs pilnvaras kas ir piešķirtas saskaņā 226 un 228 pantu saskaņā ar saprašanās memorandu. Saprašanas memorandā ir skaidri noteikts, ka Eiropas komisijai ir tiesības izlemt, vai tā piemēros vai nepiemēros 228 pantu. Šīs izvēles tiesības var kritizēt, bet tās ir apstiprinājusi Eiropas kopienu tiesa. Tas nozīmē, ka šīs tiesības neviens vairs neapdraud. Kā jau es teicu, ja jūs izlasīsiet ombuda gada pārskatu, jūs redzēsiet, ka viņš darbojas ne tikai pie procedūras jautājumiem, bet arī pie jautājumiem pēc būtības par to, kā 226. pants tiek piemērots. Ombuds, piemēram, var teikt, ka komisija nav rīkojusies pietiekami prātīgi, piemērojot 226. pāntu. Šeit es atgriežos pie kāda pamatprincipa, kas Beļģijā ir ļoti plaši attīstīts. Tas ir tā saucamais saprātīguma princips. Iestādes nevar rīkoties pēc saviem ieskatiem. Šīs tiesības izvēlēties, vai kā, kāds punkts tiks pildīts vai nē, nav balstīts uz uh, absolūtu patvaļu. Valsts dienestam ir zināmas pilnvaras, ir zināmas tiesības, taču šīs tiesības tas drīkst izmantot tikai saprātīgi. Un tieši šo principu ombuds arī izmanto, lai izvērtētu, vai 226. un 228. pants ir piemēroti pareizi. Šeit tātad nav runa tikai par tīri administratīviem aspektiem, bet arī par to, vai šīs, šīs tiesības ir izmantotas saprātīgi vai nē, vai varbūt pat ļaunprātīgi izmantotas. Salavrakus kungs ir izgājis, bet es jebkurā gadījumā atbildēšu uz viņa jautājumu. Es īstenībā jau esmu uz šo jautājumu atbildējis, sakot, ka starp komiteju un Eiropas ombudu nepastāv nekāda spriedze. Un šo 14 gadu laikā, pēc manā rīcībā esošajām ziņām, šī sadarbība ir vienkārši uzlabojusies. Lielas paldies! Tas nozīmē, ka varam pievērsties brīvā mikrofona procedūrai. Rīkosimies pavisam ātri. Man ir tikai viens cilvēks, kas vēlas izteikties. Viņam tiek dot eh, viena minūte un viena minūte pēc tam atbildē. Lielas paldies priekšēdāt, aizteikšos pavisam īsi. Tad, kad dzirdēju Moneta kungu, mm, dzirdēju, ka viņš ļoti labi runā nīderlandiski. Uh, Šķiet, ka viņš eh, ir paredzējis tādas kā Obamas veida reformas. Viņš uzskata, ka uh, ir daudz, kas jādara. Viņš saka, ka viņš sēžot Strasbūrā izolācijā. Viņš ir sēdājis arī um, ar Kalasu kungu, kas eh, strādā par, administri par ar, ar administratīvajām lietām. Un viņam ir arī um, mierīgi risinājumi prātā. Komisijā bija juridiskais dienests, kas apgalvoja, ka E, šādi risinājumi nedarbojas. Līdz ar to te izcēlās liels konflikts. Diemžēl grūti ir e, veikt reformas šādā klimatā. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties būt tāds kā starpnieks, tā lai pilsoņi pazītu savu ombudu. Pašlaik ombuds nav īpaši pazīstams. Taču kā jūs vēlaties paust to pilsoņiem plašsaziņas līdzekļos, tā lai e, ombuda tēls būtu labāks? Jebkurā gadījumā es jums vēlu daudz veiksmes e, īstenojot šīs e, Obamas reformas. Lielas paldies priekšsēdētāji. Jārkungs arī ir lūdzis vārdu. Šis jautājums ir saistīts man ar iepriekšēju runātāju teikto. Ja pilsoņiem rodas iespējas, ka ombuds var daudz ko darīt, tad es domāju, ka kaut kas arī notiks, tad arī uh, um, sūdzību skaits pieaugs. Pašlaik ir tāda situācija, ka visiem liekas, ka nav nekādas jēgas pie tā vērsties. Tas viss izklausās ļoti labi. Esmu to arī ļoti pasītrojuši šajā jūsu tekstā. Jūs teicāt, ka Eh, atbildes laiks uz sūdzībām nedrīkst būt pārāk garš. Vissliktākais ir tas, ka mm, sūdzības iesniedzējs nesaņem uz savu sūdzību atbildi. Bet es domāju, ka mums vajadzētu ieviest arī izmaiņas likumos, lai eh, šī atbilde patiešām sniegt, tiktu sniegt ātrāk. Un es gribētu domāt, ka jums ir vajadzīga arī palīdzība no parlamenta puses. Es domāju, ka mums ir jānosaka skaidrie mērķi jo galu galā tas ir pats galvenais punkts, ja runa par pilsoņu sūdzībām. Pilsoņiem ir tiesības saņemt uh, atbildi savu sūdzību, un uh, viņiem ir jāsaņem šī atbilde pietiekami ātri. Tad jautājums ir, ko mums te vajadzētu mainīt. Gracias. Um, jā, man ir ping. Bedankt. Paldies, saka monēta kungs. Paldies par šo jautājumu. Mana programma varbūt šķiet ļoti ambicioza, bet domāju, ka ir jābūt ambiciozam darbu uzsākumā. Zinu, ka teicu, ka esmu strādājis jau gadiem ar iestādēm savā profesionālajā karjerā. Un zinu, ka var būt arī zinām pretestība no iestāžu puses attiecības atsevišķām reformām. Jums taisnība. Ir tīpaši Eiropas līmenī reizēm atsevišķas eh, iestādes vai ierēģi nav, nav bijuši īpaši iepriecināti par pārmaiņām un ir tām pretojušies. Bet es domāju, ka tā ir daļa no dzīves, tā ir daļa no šo institūciju darba, tā tas notiek arī nacionālajā līmenī, tas nav nekas pārsteidzošs. Tā tas notiek ikdienas. Ombudiem vienmēr jāpieprasa lielāka pārskatāmība, plašāk piekļūt dokumentiem. Tas, jā, tas jādara atkal un atkal katreiz no jauna. Deviņas gadus esmu to darījis. Un nekas jau nenotiek tikai ar to, ka mēs lūk uzsitam knipi un viss, viss nu būs. Tā nenotiek. Es esmu iemācījies arī būt pacietīgs, bet tāpat laikā uzstājīgs un neatlaidīgs. Domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā kaut ko panākt. kā patiešām panākt savus mērķus, vienalga vai īstermiņā vai ilgtermiņā. Un, protams, ka pārmaiņas nevar notikt vienas dienas laikā. Jūs uzdevāt vēl vienu jautājumu. Tas bija saistīts ar to, kā es risinātu attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem, kā prezentētu savu un savas komandas darbu plašsaziņas līdzekļiem. Un domāju, ka es izmantotu piemērus no dažādām valstīm - Austrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Francijas. Tie būtu piemēri no atsevišķām konkrētām valstīm, kur, piemēram, noslēgtas vienošanās ar plašsaziņas līdzakļiem, lai pārliecinoties, ka ombudu loma tiek atspoguļot un padarīt redzamāk. Es nesaku, es organizētu preses konferences katru otro dienu. Nē, tas nav tas, ko es domāju, bet es tāpat laikā domāju, ka vajadzētu būt tādai institucionalizētākai programmai, saskaņā ar kuru ombuds varētu patiešām arī nacionālā un reģionālā līmenī iesaistīties zināmā programma darbā. Un tas ir tas, ko es domāju. Brunātājs turpināsim, redzot man īpaši daudz laika atbildēt pēd uz pēdējiem jautājumiem, bet es jums piekrītu. Nav jēgas radīt cerības. Es domāju, ka Beļģijā esmu pietiekami daudz pieredzējis. Protams, ka neviens nav uh, perfekts. Mēs visi esam redzējuši, ka šī situācija var izvērsties pavisam briesmīga. Es domāju, ka mums ir jānodrošina sadarbība, lai mēs viens otru pazītu. Mums ir jānodrošina, lai cilvēku, cilvēki grieztos pie ombuda. Tajā pašā laikā mums ir Eh, vajadzētu attīstīt programmu, lai mēs būtu pārliecināti, ka pilsoņi eh, nevēršas pie ombuda tādos gadījumos, kad eh, tas nepiekrīt ombuda kompetencei. Es uzskatu, ka vissvarīgākā ir sadarbība, mums to vajadzētu nodrošināt. Grazie, Mr. Monet. Paldies, saka priekšādātāji, paldies Monēta kungam. Līdz ar to noslēdzam šo uzklausīšanu. Paldies jums! Un mums vēl pāris minūtes ir palikušas, lai savā starpā apspriestu šī darba rezultātus. Kā jūs zināt, šīs komitejas pienākums un atbildība nav izvērtēt kandidātus kā tādus. Pēc šīs uzklautīšanas mūsu pienākums ir vienkārši parlamentu priekšsēdētājiem nosūtīt šīs sanāksmes protokolu. Un tur būs iekļauti visi pie, visas piezīmes, visi komentāri, kas tika izsau, izteikti šo trīs uzklausīšanu laikā. Šo, nu, attiecībā uz ombudu amatu kandidatiem. Ja nav nekādu tālāku komentāru, Ja neviens nevēlas vairs izteikties, tad tādā gadījumā es sanāksmi gribu